Za chwilę przechodzimy do. Pēc brīža mēs pāriesim pie balsojuma skaidrojuma. Es aicinu visus tos, kuri nepiedalīsies balsojuma skaidrojumos, iziet no zāles uh, klusi un arī vēlu viņiem labu ēst gribu.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 Vispirms pirmais uh, ziņojums būs par to trešo uh, valstu sarakstu, kuru pilsoņiem piemēro vīzu prasības, un trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neatiecas. Autors ir Augustins Dias de Mēra, un tagad vārds Monikai Makovējai. Viena minūte mecanismul de suspendare a vizelor uh, mehānisms, uh, lai apturētu uh, bezvīzu režīmu trešajām valstīm ir